Uh, Č jautājums četras dalībvalstis, varbūt, ja tās runātu vienā balsī, tas būtu labāk nekā tātad ļoti plaša dažādība, bet uh, vienotības trūkums. Atbildi, jā, pilnīgi taisnība. Tas jau atkal uz, uzstāj uz to, ka, ja vēlamies ieņemt lomu globalizētajā pasaulē, mums jārunā vienā balsī. Ļoti vienkārši viss ir. Vēl viens jautājums. Viena minūte, Silvija. Nē, šķiet viss. Labi, tad goja grupas vārdā. He, Gedemāsī lūdzu. Danke, Herr Vorsitzender. Sie dürfen mich auch mit Sozialist ansprechen. Paldies, ne, nu, ne tikai sociālais, arī sociālists, ja jūs vēlaties. Izteikšos vāciski, nu, varētu arī angliski, bet austriešu valodu kontinent, vismaz austriešu izlauksni. Jūs nesapratīsiet, tā kā labāk tad um, vāciski. Jā, par šo 27 tas ir radījis iepriekš arī zināmas problēmas, jo finanšu krīze jautājums ir, kā īpašās izveidotās meča organizācijas, un mēs runājam par lielām bankām, kas ir bijuši arvien aktuāls jautājums. Kāds ir jūsu redzējums? E, arī ieņemot EFRAG iespējams lomu, kā jūs domājat šo meča organizāciju jautājumā atrisināt? Un vispār, Kā jūs redzat šo kopējo virzību? Jūs sacījāt pats, ka šis ir bijis eh, cikliskā pieeja. Un uz tirgu orientētu viņi varētu arī tā turpmāk rēģēt procikliski, nodrošinot zināms arī ķīls, ja mm, kredīti izdeva piešķiršanai. Tas varētu atkal sekmēt tādu lielu parādību kā tādu aktīvu uzpūšanu. Uh, Bet vai tas ir uh, bīstami un, kā jūs redzat, kāda ir bijuši grāmatvedības varbūt saprātīgā pieeja? Un domāt par arī efrag tehniskajiem ekspertiem un vispār dalībnieku izvēli. Tā kā tur daudz eksperti tiktu pārņemti no privātā sektora, vai tu nerastos tomēr interešu konflikts? un kādā veidā izdotos pārstāvēt Eiropas saimnības intereses. Varbūt, ka varētu tomēr, tomēr par cilvēku sabiedrības pārstāvu vēl papildus iesaisti. Paldies. Jā, par jūsu pirmo jautājumu. Par mēģi sabiedrībām un uh, kredītu izsniegšanu. To es jau toreiz uzskatīju par nozīmīgu kļūdu, ka tas bija nepareizi, ka vienkārši, ka viņiem nav pieprasīt šīs vairs bilants prasības, Tas bija pilnīgi nepareizs lēmums, tādā veidā tika pārkāpta uh, true and fair princips. Jo true and fair princips, kurā tiek iesaistīti visdažādākie akcionāri, darībnieki, investori, nu, tad visu vajadzētu arī skaidri pateikt, kad viņi tiek apkopoti vienam mērķim, mērķ sabiedrībai. Tas nenotika. Pat no tā vispār atteicās. Līdz ar to es neuzskatu, ka tā būtu nopietna problēma nākotnē, bet mm, tā reāli jau gan bija problēma. Un tas eh, vairākās valstīs, arī tos ar Vācijā. Un tur izgāzās gan standarts, bet arī uzraudzība. Jo uzraudzībā vajadzēja to pamanīt un vajadzēja reaģēt. nu, vismaz vajadzēja pateikt, ka nu, tur bija tāda atruna, jā, Vācija pamana kaut kādu mērķu sabiedrību un zvaigznī tā tur nav, nu par to parūksies īrijas kolēģi, īrijas kolēģi saka, jā, bet viņi darbojas Vācijā un neviens galu galā neko nedara. Par ekspertiem. Es uzskatu, ka neskatoties atsevišķos eksperts. Un es tomēr uzskatu, ka a priori nevaram uzreiz pateikt, kā uzreiz tas ir nepareizi piesaistīt kāds uh, autors eksperts, kas ir piedalījušies reālajā tirgu, nu, ka viņi to zina visu jautājumus. Par pilsoniskās sabiedrības iesaisti. Nu, šo jautājumu es drīzāk uzskatu svarīgi vienīgi mēķu noteikšanai. Ko mēs vēlamies panākt? Ko šo sistēmu vēlamies panākt? Piemēram, lai nodefinētu, kas ir European Public Good, sabiedriskais labums. Es nedomāju, ka būtu jāaktuālina šeit, mēģināt piesaistīt pamatā desmit dažādu veidu sabiedriskās uh, pārstāvis tehniskās ekspertus ietvaros. Nē, nu tur jābūt reāliem ekspertiem, es pats sevi arī tādu neuzskatītu. Tur nebūtu jāpiesaist. Ja galu galā vienīgais sabiedriskās pilsonis, uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvis ir reāli, pats arī eksperts, tas jau ir iespējams. Vielen Dank und jetzt für die Nu, labi, un tālāk. Jā, bet jums vairs nav laika. Nu, jā. Bet jūs atsiet, ar ies, ka 27 jautājums, tad tas, kā jūs to vērtējat? Kā es to saprotu? Tātad tas īstenībā vairs šobrīd nav iespējams, ka mērķis sabiedrības vienkārši tiek uh, izlaists, ka viņas vairs neievēro šo bilanci. Piedošana šī kārtība iespējama tikai, ja jums vēl laika rezerve nav izsmelta, bet jums bija izsmelta. Zaļo vārdā. Jā, paldies priekšstādātājiem. Kivalkungs. Pirmkārt, man prieks un redzēt, ka tu esi izvirzīts kā kandidāts. Tas reizē ir mūsu tāds kopējais panākums. Jo pēdējo gadus šo jautājumu visam laiku esam uh, aktuāli turēju, uzturējuši darba kārtībā, līdz pat tam, kā, piemēram, arī EFRAG budžetu visu laiku turējām tikai kā rezervi. Un tas, ka komisija tagad apstiprina tevi, ka esmu kandidāti, nu, tas tiešām uz kopējas panākums. Priecājos par to. Uh, Ekonomiski mēs runājam par šiem ārējiem faktoriem. Un mēs redzam, kas ir, piemēram, tavas politiskās ģimenes darbības rezultātā mēs redzam, zinām, tādi pozitīvā un negatīvā eksternie, jeb ja ārējie faktori, un tu tagad varētu teikt, ka šis tāds pozitīvais ārējais faktors, par ko man prieks. Par cikliskajiem standartiem, eh, attiecībā uz standartiem un par demokrātisko atbildību, jeb atskaitīšanos. Gan ISB, gan arī ESRAG ir, zinām, vērā tādi piemēri, par demokrātijas klātbūtni globālajos procesos. Tādēļ man interesē, kā tu vēlēs to tālāk redzēt un veidot, kā EFRAK ietvaros izveidot šādu plurālu organizāciju. Es arī piekrītu, ka ekspertiem grupā ir jādarbojas tikai ekspertiem, un nevis tikai no uzņēmē darbības vidas, jo grāmatvedība jau nav tikai uzņēmēju privilēģija. Grāmatvedības standārti ir sabiedrības kopējās intereses atspūgs. Un līdz to vajadzētu arī saprast, ka to izmantos visi. Mans jautājums, vai tu tiešām tomēr ekspertu grupu ietvaros arī varētu pārbaudīt visus šos nopietnos uzstādījumus un arī pieļautu šādu pārstāvniecību starptautiskā līmenī. Labi, es saprotu, ka Ķīna savu pārstāvu ISB Uh, nenor, neiecet demokrātiskā veidā. Uh, izskatās, ka arī Eiropas pārstāvi nevienmēr tur ir demokrātiski iecelts, tā ka tur ir nepieciešams izmaiņas. Un tā rezultāti panāk lielāku pluralitāti un demokrātisko komponentu. Līdz to par balsu sadalījumu gan EFRAK ietvaros, es domāju, kā būtu nākotne. Vai EFRAK ievēros savu mandātu? nejaucos citās jomās, izstrādot savus standārts, tas ir, ko izstrādā citi, bet gan, bet kad par katras valsts atsevišķiem nodokļu fiskālās politikas sagatavotiem ziņojumiem. EFRAK īstenībā sanāka ziņoja, kur īstenībā viņiem nemaz nebija nekāda darīšana. Un tas man kā to redz. Jā, paldies par šiem jautājumiem, īpaši par pēdējo. Es jau iepriekš skārādīju, ka. Es nestrādāju Sefrak nevienu dienu vēl. Tā kā man pašam, protams, tur būs ļoti daudz, kas vēl jauns jākūst. Un kādā veidā es tehniskās darba grupas to es īstenībā nemaz nezinu. Tad tas man jāpapēta. Un tad es redzēšu, pirmkārt, kāda ir izvēles procedūra, kā šie eksperti tiek ievēl, iecelt, ievēlot, vai tas atbilst, vai tas caurskatām, vai tas vispār ir uzticami. un vai tas atbilst tam, ko mēs kā Eiropa varētu arī gribēt. Par pār, valsts pārstāvniecību iespēju ietveros, protams, katrai valstī ir tiesības noteikt savu pārstāvi uh, valdē. Un katra valsts dara pēc saviem noteikumiem to. Un es baidos, ka vajadzēs gaidīt pāris gadus, kamēr mēs varēsim mm, redzēt to, ka Ķīna savu pārstāvu izvēlētos demokrātiski, kā mēs to visu saprotam. Bet Eiropas Savienība jau nenosūta savus pārstāvus Eiropas Savienības vārdā, bet gan kā katra individuālā valsts. Un absurdākais saka, komentārs no Sengola Gigolkmus, kāds to pats dara. Nu jā, nav vienotas procedūras. Demokrātiskāk būtu droši vien Kā savādāk? Jā, nu par to es paskatīšos. Man gan būtu pārliecības, ka EFRA būtu pārsniedz savu mandātu un darbojas jomās, kur viņam neviens neko nav prasījis. Bet, nu, skaidrs, ka līdz šim EFRA un Eiropas parlamentā vajadzētu nākotnē veidot tādu atvērtāku ideju apmaiņu, domu apmaiņu, Bet tas ir vairāk kā tāds atzinums sagatavošanas posms, un tas tikai arī um, bagātina mūsu diskusijas. Paldies! Un visbeidzot, Anemāna kungs, kas nepieteicams pieņemts politiskās grupas. Meneer Klins, uh, um, excuse. Uh, al mijn respect voor u, ik ben dokter in de economie, McKinsey. Paldies. Mm, es jūs tiešām cienu Jums ir doktora grāts ekonomikā, esat bijis arī Eiropas parlamenta deputāts, īstais cilvēks īstajā vietā, jāsaka. Un, lai arī mūsu kontinentā iedzīvotāju skaits pieaug, nu, redzam, ka jāstrādā ir. Gribētu norādīt, ka es ir ļoti būtisks šis jautājums. Var jau būt, ka jums izdosies mani apgaismot, tomēr, manuprāt, uh, ir kāda problēma, kas vēl aizvien nav zudus par to, cik šī struktūra ir nepieciešama. Kā es varu izskaidrot Eiropas pilsoņiem, ka EFRAG ir nepieciešams? Jūs jau noteikti zināsiet, ka mums ir ISB, SCC, tātad standartu zinātniskā padome un inflik, kas ir saistīts ar uh, finanšu ziņojumiem un uz, uzskaiti Esam runājuši arī par maistāt un izstrādāto ziņojumu. Šeit varētu teikt, atsaucoties tīri uz ziņojumu saturu, ka tur ir norādīts, tātad ISB ir atsaucies uz EFRAG atbildi. Līdz šim brīdim visi pieņemtie standarti ISB tos ir, tie ir pieņemti arī Eiropas Savienībā. Nē, un tātad gribētu tagad nonākt pie jautājuma Man ir jāskaidro Eiropas pilsoņiem. Mums ir vispārējā asamblēja, uzraudzības valde, tehniskā grupa, visas šīs grupas vienojas ar ISB. Tad gribētu jautāt, kādas ir starptautiskā tātad sasaistes starp ISB un šo struktūru. Varbūt jūs tādā vienkāršā teikumā īsi varētu paskaidrot, lai mēs to varētu skaidrot pilsoņiem jā, mums ir jākompensē tātad šī proamerikāniskā pieeja un Eiropas iestāde, tātad Eiropas pārstāvjiem jāstāv Eiropiešu intereses. Bet kādēļ ir nepieciešama šāda struktūra kā tāda, gribētu jautāt? Well, I, I think... Atbildi. Nu, cik tālu es to saprotu? ir pilnīgi skaidrs, ka nevaram iztikt vienkārši bez efraga. Jo tad mums nāktos pieņemt to, ko citi sauc par ISB diktātu. Ja mēs vienkārši sakām visu, ko ISB piedāvā, izstrādā attiecībā standartiem, mēs tos pieņemam bez jebkādām pārdomām, bez jebkādas pielāgošanas Eiropas specifiskajai situācijai, nu tad mēs būtu pilnībā no viņiem atkarīgi. Un tā ir tur, tā, tā struktūra, kas pagātnē ir smagi kritizēta. Šobrīd neredz šādu iespēju iztikt bez EFRAG. EFRAG ir Eiropas pieeja, tā teikt. Iespēja iet tiešā veidā ietekmēt konkrēto standarts, kā tie ir tikuši piedāvāti no ISB Londonā. Un ja šī instrumenta mums nebūtu, Tad varētu vienkārši teikt, ka, nu, pieņemam standārts vai nepieņemam, jā vai nē. Bet tas nav izpildāms pie, priekšlikums, manuprāt, tas nav tāds pamatots un pieņemams priekšlikums. Iepriekš, jā, jums taisnība lielais vairums Londons piedāvāto standārtu ir tikuši atbalstīti, esrag, bet no otras puses raugoties, manuprāt, aizvien lielākā mērā redzam arī vēlmi, ja nu tas būtu nepieciešams, tiešākā un atvērtākā veidā aizstāvēt Eiropas pozīciju. Un tādēļ nākotnē, manuprāt, būs vērojams atšķirības starp ISB priekšlikumu un gala priekšlikumu, gala standartu, ko mēs pieņemsim un piemērosim Eiropā. Un tas būs tās sekas, tā būs ietekme, ko būsim panākuši pateicoties EFRAK darbam. Šobrīd tādēļ neredz iespēju atteikties no efraga. Un, manuprāt, maišta ziņojumā tas nebija tik vienkārši norādīts. Nebija norādīts, ka ISB mums jau ir, tādēļ vienkārši atteiksimies no visām pārējām struktūrām un organizācijām. Tāds nebija maišta secinājums gluži. Paldies, Klince Vārds. Uh, kungs jums. Paldies visiem kolēģiem par jautājumiem, komentāriem. Paldies tev par atbildēm. Un pirms vēl arī sveikt šeit kolēģi no tavas politiskās grupas. Ola Šmēts ir vēl iegriezies. Prieks tevi redzēt, Ola. Izskatās, ka viņš to ir sakcedējis. Nu, tālāk sadaļā in kamerā, ja bez slēgtām durvīm tie, kas nepiedalās, lūdzu, tad atstājiet zāli. Tas heißt nur Abgeordnete, Ausschusssekretär. Tātad paliek tikai deputāti eh, un komitejas sekretariāts un deputāta asistenti. Jā. Can be